ka un tā jāturpinās vismaz ar mūsu jaunajiem partneriem. Paldies! Paldies, komisāri! Noslēgumā vēlos ziņot, ka ir iesniegti pieci rezultīs priekšlikumi no politiskajām grupām, no zaļajiem, sociāldemokrātiem, ALDE, Tautas partijas un grupas debatēs eh, mēs beidzam. Balsojums notiks rīt pulksten 12. Dargie kolēģi, eh, sēdi mēs turpinām rīt ceturtdien, 7. aprīlī no 9 līdz 13. Eh, un no 15. līdz 17. darba kārtība ir publicēta tīmekļa vietnē un es šīs dienas sēdi slēdzu. Vēl jums jauku vakaru!